paziņojums, saka priekšsēdētājs, saņēma no konservatīvo un reformistu grupas e, piedāvājumu par um, deputātu nozīmējumu noteiktām komitejām. Ja neviens neiebilst, tad šī, e, šīs te pieprasījums tiks pievienots protokolam. Rīt atkal atsāksim sēdi 9 no rīta līdz 11 un pēc tam.